Lāņa tiks, netiks iesniegt nekādi iebildumi, šīs nominācijas tiks apstiprinātas. Saskaņā 87.a punktu reglamentā eh, pre, komiteju eh, priekšsēdētāju konferences man ir paziņojusi, ka uh, nav uh, iesniegti nekādi iebildumi attiecībā uz INTA un IMCO komiteju uh, lēmumiem par deleģētajiem aktiem. Uh,